Pārbaudīsim sistēmas darbību. Piespiediet vienu no trim pogām, pārbaudīsim, vai balsošanas sistēma darbojas. Sākam izmēģinājumu balsojumu. Pārbaudiet, vai darbojas balsošanas kartes. Izskatās, ka neviens neklausa, neviens nebalso. Saskaņā ar procedūru mums ir jāpārbauda, vai ir kvorums un vai balsošanas iekārtas darbojas. Es domāju, ka mēs varam pabeigt uh, izmēģinājumu balsošanu un pāriet pie īstās balsošanas. Un sākam ar kompromisu grozījumu numur 3. Tātad kompromisu grozījums numur 3. Eh, non so cosa, cosa stia succedendo. Kaut kas notiek, tehniska kļūme. Jā, tagad šķiet, ka angļu kabīne ir dzirdama. Šķiet, ka uz brīdi bija kādas problēmas. Tātad sāksim balsošanu un balsojam par kompromisu grozījumu numur 3, kas par pret. Apstiprināts tālāk balsojam par 34. grozījumu par pret. Noraidīts. Tālāk. Kompromis grozījums 4 par. Pret. Pieņemts. Kompromis grozījums 5, kas par. Pret. Pieņemts. Kompromis eh, grozījums 48, kas par. Pret. Pieņemts. 47. atsauks, 6. kompromiss, kas par pret pieņemts. Tālāk 53. grozījums par pret noraidīts. Tālāk 59. kas par pret noraidīts. Kompromiss 7 par pret pret pieņemts. Tālāk kompromiss astoņi, kas par pret pieņemts. Kompromiss deviņi, kas par pret pieņemts. Tālāk 75. grozījums par pret. 75. par, kas par 75. grozījumu pret? Pieņemts. 76. par, pret? Pieņemts. Tālāk. Kompromis 10 par, pret? Pieņemts. 11. kompromis par, pret? pret pieņemts. 12. kompromiss par pret pieņemts. 13. kompromiss par pret pieņemts. 108. grozījums par pret pieņemts. Vai vēlties pārbaudīt 108. Eh, Tātad pārbaudam elektroniski. Sākam balsot par 108. Pieņemts. Tālāk 109. grozījums. šķiet, ka ar balsu skaitu tur ir nedaudz kādas izmaiņas, bet, ja kāds vēlas komentēt, tad ir jāpagaida, kamēr jums tiek dots vārds. Vai ir komentāri? Šķiet, Ibri Zāgičs kundzē vai Kasolīdis kungam? Lūdzu, Priekšsēdētājs gribēja teikt, ka mana balsošanas iekārta nedarbojas. Jā, tādā gadījumā jūs varat pacelt roku, parādīt, kā jūs gribat balsot. Jūs bijāt pret? Tātad 27 eh, balss par, 26 pret. 27 par, 26 pret. Tā tad tomēr esam izdabūjuši to cauri, tiesa gan ar vienu balsi. Tālāk 111. par pret noraidīts. 111. man šķiet noraidīts. Jā, labi, ja vēlaties pārbaudīt, lūdzu pārbaudām elektroniski 111. sākam balsot. Pār 111. Atkal divas balsis pietrūks, beidzam balsot. Pieņemts 34 pār 20 pret. Lūdzu, celiet rokas skaidri. 14. kompromiss, pirmā daļa. Kas par? Pret. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Pieņemts. Trešā daļa par. Pret Pieņemts. Tālāk 114. grozījums, kas par, pret, noraidīts. 115. par, pret, noraidīts. 15. kompromiss par, pret, pieņemts. Tagad 124. par, pret, šķiet, ka noraidīts. Jā, labi, pārbaudām elektroniski 124. grozījumu. Sākam balsam. Sākam balsot. Tad, tad beidzam balsot. 16 pret 38 pār. Pieņemts. Ja jūs skaidri neceļat rokas, tad man ir vienkārši jāmaina, jāmin 16. grozījums, kas par pret pieņemts. Tālāk 128. par pret noraidīts. 129. Tas ir daļa no 16. grozījuma. Tālāk 132. ir jābalso. Tas ir mutisks grozījums no Lunačeks kundzes, kas par pret pieņemts. 17. kompromiss par, pret, pieņemts. Tālāk 18. kompromiss par, pret, pieņemts. 141. par, pret, noraidīts. 19. kompromiss par, pret, pieņemts. Tālāk 20. kompromiss par pret pieņemts. 21. kompromiss par pret pieņemts. 22. kompromiss par pret pieņemts. 34. divās daļās, kas par pirmo daļu pret pieņemts, otrā daļa par pret Šķiet, ka noraidīta, bet neesmu pārliecināts. Pārbaudīsim elektronisku otro daļu 34. kompromisam. Pārbaudam elektroniski sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, 34 nobalsojuši pār 21 pret. Pieņemts. Tālāk. 23. kompromiss par, pret, pieņemts. 24. kompromiss par, pret, pieņemts. 196. par, pret, noraidīts. 197. un 198. kopā, kas par, pret, pieņemts.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 Man šķiet, ka pieņemts 214. 215. par. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. 217. E, grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 29. kompromiss. Kas par? Pret. Pieņemts. 221. Eh, kas par? Pret. Pieņemts. Tagad pārējām pie 224. kas par? Pret. Pieņemts. 225. kas par? Pret. Pieņemts. 226. kas par? Pret. Pieņemts. 228. Kas par? Pret. Es neredzu pietiekami skaidri atvainojiet. Pārbaudām elektronis 228. Sākam balsot. Tātad 30 nobalsojuši par 24 pret. Tātad pieņemts. 232. Kas par? Pret. Pieņemts. 233. Kas par? Pret. Pieņemts. 234. Nē, priekšsēdētājs sev labo, tas atkrīt. 235. mutiskais grozījums no Salfrankas kungs, kas par? Pret. Pieņemts. 237. kas par? Pret. Pieņemts. Tālāk 30. kompromiss eh, trijās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret. Pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Noraidīts. Trešā daļa par? Pret vēlties pārbaudīt otro daļu, tātad 30. kompromisa otrā daļa balsojam elektroniski. 19 pār 35 pret. Tātad noraidīts. Trešā daļa. Kas par? Pret. Šķiet, ka pieņemts. Pārbaudām trešo daļu 30. kompromisu grozījumam. Sākam balsot. Divdesmit deviņi par, divdesmit pieci pret. Tātad pieņemts. Tālāk. Atkarīt virkne grozījumi. 31. kompromiss. Kas par? pret pieņemts. Tad tālāk 244. kas par pret pieņemts. 245. 246. kas par pret pieņemts. 247. par pret pieņemts. 32. <clears throat> kompromiss, kas par pret pieņemts. 257. par pret noraidīts. 258. kas par pret noraidīts. 259. nav jābalso, manuprāt, jo ir pieņemts 12. kompromiss 260. kas par pret noraidīts Pieņemts. 33. kompromiss. Tātad par, pret, pieņemts. Tālāk pāriem pie 266. par, pret, pieņemts. 267, 269 un 270 kopā par, pret, pieņemts. 271. Tas ir mutiskais grozījums par pret pieņemts. 272. par pret noraidīts. 273. par pret pieņemts. 274. par pret noraidīts. Tālāk. Virkne grozījuma atkrīt. 279. Eh, tomēr 278, 278 par noraidīts. 279, kas par pret pieņemts.

285. par pret noraidīts. 285. Pārbaudīsim, pamēģināsim vēlreiz. Tātad 285. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. es neredzēju tā pavisam skaidri. 26 pār 25 pret, jā, ar vienu balss pārsvaru pieņemts. 286. Balsojam par 286. par pret pieņemts. 287. par pret pieņemts. 288. kas par? Pret. Noraidīts. 289. par? Pret. Pieņemts. 290. par? Pret. Pieņemts. 291, 92, 93, kas par? Pret. Pieņemts. 294. atkrīt. 295. arī. Tālāk pāriem pie 5. grozījuma, kas par pret noraidīts. 6. grozījums par pret pieņemts. 7. nē, 7. nav jābalso. 8. par pret noraidīts.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 Tālāk 15. ar mutisko grozījumu, kas par pret pieņemts. Kompromiss 2, kas par pret pieņemts. 16. nav jābalso. 20. par pret pieņemts. 21. par pret pieņemts man šķiet. 22. par pret noraidīts. 23. par pret pieņemts. 24. ar mutisko grozījumu, kas par pret pieņemts. 25. par pret pret pieņemts. 26. atkrīt. Tālāk mēs pāriem pie pirmā grozījuma ar mutisko grozījumu, kas par pret pieņemts. Otrais, kas par pret pieņemts. Trešais par pret pieņemts Ceturtais par pret pieņemts. Un tālāk mums ir eh, no Inta komitejas kompromiss numur viens, kas par. Es domāju, ka mēs šeit mēs varam balsot blokā, ja jūs piekrītat. Nē, tomēr nepiekrītat. Labi, Tad balsosim atsevišķi. Tātad kompromiss viens no Inta par pret pieņemts. Kompromiss divi no Inta komitejas par pret pieņemts. Un faktiski tālāk mēs varam pāriet pie ITRE komitejas kompromiss numur viens par pret pieņemts. ITRES otrais kompromiss grozījums par pret pret pieņemts. Un tagad uh, sākam balsot par visu dokumentu. Kopumā balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 52 par, 1 pret, 1 atturējies. Apsveicu referenti. Ziņojums pieņemts. Anche al segretariato che ha fatto un lavoro egregio e l'abbiamo ascoltato. Apsveicam, apsveic arī sekretariātu, kam bija tiešām daudz jāstrādā arī visu pabeidzot vakar. Tagad pārējām pie Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam un makro reģionu nozīmei turpmākajā kohēzijas politikā. Tagad balsojam par pirmo kompromisu. Kas par? Pret. Pieņemts. Otrais kompromiss, kas par? Pret. Pieņemts. Trešais kompromiss, kas par? Pret. Pieņemts 23. grozījums, kas par pret pieņemts. 24. par pret pieņemts. 25. kas par ar, eh, pret pieņemts. 26. amutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss, kas par pret pieņemts. 35. kas par pret pieņemts. 36. kas par pret noraidīts. 37. par pret šķiet, ka pieņemts. 38. kas par pret pieņemts. 39. par pret pieņemts. Tagad elektroniskais noslēguma balsojums. Sākam balsot. Piecdesmit divi deputāti balso, četrdesmit divi pār, desmit atturas. Neviens nav pret. Pieņēmts atzinumu projekts. Apsveicam uh, ziņojuma sagatavotāji. Līdz ar to mēs beidzam balsošanu. Tagad piecu minūšu pārtraukums pirms pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Bene, colleghi, se... se... Kolēģi. Ja viss ir atgriezušies, tad es domāju, mēs varētu sākt strādāt. Šķiet, ka mēs esam pat mazliet uh, ātrāk paveikuši darāmo. Esam nedaudz ietaupījuši laiku. Bet es domāju, ka mums vajadzētu ķerties pie darba. Uh, mums vajadzētu izskatīt kādu ļoti interesantu punktu. Kolēģi, lūkšu jūs ieņemt vietas, lai mēs varētu ķerties klāt pēdējiem darba kārtības punktam. Kā jūs teicu, mēs uzsākam jaunas debates, un tās ir uh, diskusijas par Eiropas ārējās darbības dienesta organizāciju. Mēs esam runājuši ar augsto pārstāvi, ar vicepriekšēdētāju komisijā. Pirms dažām dienām viņa bija uzklausīšanā. Vienlaicīgi komisija ir pieņēmusi divus priekšlikumus, kā izdarīt izmaiņas finanšu regulējumā un uh, amatpersonu statūtos. Tieši tāpēc mēs uh, varam šeit mūsu vidū laipni sveikt Kristofersonu kungu, E per il regolamento finanziario e la dottoressa Suka. Kas aizveda Aštauns kundzi un eh, doktors Cipraks no cilvēku resursu ģenerāla direktorāta. Es atvainojos viņa. Viņa ir atbildīga par amatpersonu statūtiem komisijas vārdā. Kā jūs zinat, sarunas, kas pašlaik notiek, ir ļoti sarežģītas, jo pats šis temats ir ļoti sarežģīts. Šis priekšlikums, manuprāt, ir vienkārši revolucionārs. Tas ir tikpat revolucionārs kā vienota valūta. Mēs šeit varam salīdzināt, izdarīt salīdzinājumus arī ar Māstrihtas līgumu, kas ievies vienotu valūtu, un Lisbonas līgums tad savukārt ievieš eh, vienotas, vienotu ārpolitiku. ārlietu komiteja ir jāsadarbojas ar Kosovo lietu komiteju, ar budžeta komiteju, juridisko lietu komiteju, budžeta kontrolas komiteju. Man ir liels prieks redzēt mūsu vidū referentus arī no citām komitejām. Ikviena atzinums būs vērtīgs. Pirms došu vārdu mūsu viesim, es eh, vēlētos mūsu vidu, visu vārdā uzsvērt to, ka mēs patiešām uzticamies mūsu referentam Brokungam. Viņš eh, ir nedēļām ilgi strādājis, konsultējies ar eh, dažādām iesaistītajām pusēm. Ferhofstāta kungs no Konstitucionālo lietu komitejas arī ir ļoti iedziļinājies šajos jautājumos un paveicis izcilu darbu. Un tagad došu vārdu doktoram Kristofersonam. Un es viņam gribētu lūgt pieturēties pie piecu minūšu laika limita, lai būtu laiks arī uzdot viņam jautājumus. Lūdzu, Kristofers Ankungs, jums vārds. Yes. Thank you very much, Mr. President. Uh, liels paldies uh, priekšsādētāji par iespēju pateikt pāris vārdu par padomes lēmumu projektu, kuru Lēdija Eštone prezentēja pirms dažām dienām, tad, kad viņai bija tā iespēja paust savus uzskatus šajā komitejā. Ņemot vērā viņas sacīto, šī priekšlikuma saturs noteikti jums nav nekāds pārsteigums jo Eštons kundze jau jums izklāstīja, kā šis priekšlikums būs, un šis priekšlikums lielā mērā arī atbilst viņas sacītajam. Eiropas parlaments mums ir paudzis arī savu nostāju, tas notika 22. oktobrī, un jāsaka, ka šeit nav pārāk lielu atšķirību starp viedokļiem, kas tika pausti tolaik, un starp to, kas ir izklāstīts šajā lēmumu projektā. Vispārīgi runājot, es gribētu teikt, ka 22. oktobra ziņojums, kā arī korepēra ziņojums Eiropadomē, tiek uzskatīti par stūrakmeņiem, lai veidotu šo struktūru. Protams, ka ir pagājis laiks kopš oktobra. Parlaments ir eh, izvirzījis jaunu, jaunas idejas, jaunas priešlikumus. Tas ir pilnīgi saprotams. Kā jau jūs paši teicāt, šis uzdevums ir sarežģīts un grūts. Jūs to nosaucāt par revolucionāru. Es gribētu teikt, ka šis priekšlikums attiecas uz tāda dienesta izveidi, kur nav nekādu projektu, nav nekādu plānu, vecu plānus, kuriem mēs varētu balstīties. Eiropas ārējās rīcības dienests ir kaut kas daudz vairāk nekā vienkārši ārlietu ministri dalība valstī. Šajā ārējās rīcības dienestā ir finanšu instrumenti, kas ir daudz svarīgāki nekā parasta ārlietu ministrijā. Tāpat arī ir otrs eh, galējais punkts. Mums ir runa par operacionālo kapacitāti gan militārā, gan civilā jomā. Ir dažādas komandu ķēdes, kas ļoti atšķiras no parastas ārlietu ministrijas. Varētu teikt, ka šī ir unikāla struktūra. Tas nozīmē arī to, ka ir sarežģīti rast vispareizāko risinājumu. Protams, ka mums ir jāstrādā pēc iespējas labāk, bet es domāju, ka mēs arī saprotam, ka mums šo struktūru vajadzēs pielāgot laika gaitā. Tieši tāpēc mēs esam paredzējuši vairākas pārskatīšanas šajā lēmumā. Viena no tām ir paredzēta 2011. gadā un otra 2014. gadā. Tieši tāpēc mēs esam bijuši arī ļoti piesardzīgi, eh, nosakot dažādus konkrētos elementus. Piemēram, mūsu lēmuma jūs neredzēsiet skaidru organi organigrammu. Mums ir jāpielāgojas situācijai un tās izmaiņām. Tagad pieminēšu dažus punktus. kas noteikti visiem liekas svarīgi. Eiropas parlamenta nostāja ir mainījusies, un tas attiecas īpaši uz attīstības politiku. Iepriekšējā gadā jūs uzsvērāt, ka ir jānodala AKK valstis no citām valstīm. Tagad jūs esat pievienojušies Aštons kundzes nostājai, proti, ka nav nekāda iemesla sadalīt pasauli AKK valstīs un pārējās valstīs. Mums ir jāiekļauj attīstības politikas elementi, kas uh, aptver visu pasauli šajā dienestā. Galvenais jautājums, uz kuru mums ir jāatbild, kā mēs to varētu paveikt, nezaudējot, eh, piemēram, šo, šo konkrēto kopienas attīstības plānu, kā izvairīties no politiskošanas šajā jomā. Es ceru, ka mēs esam izveidojuši tādu struktūru, kas jums šķitīs apmierinoša. No vienas puses mēs centrālos attīstības programmēšanas punktus ieliekam ārējās rīcības dienestā, bet tajā pašā laikā mēs saglabājam autonomu attīstības politiku, kuru vada attīstības komisārs. Un attīstības komisārs, protams, vienmēr būs iesaistīts programmēšanā, bet tomēr saglabās savu neatkarību. priekšlikums pamatregulai ir tikai viens no trīs svarīgiem elementiem. Gribētu noslēgumā vēl sacīt, ka, manuprāt, jau no paša sākuma augstā pārstāve ir teikusi, ka šī ir pakotne, par kuru mums vajag vienoties. Vajag vienoties visām iesaistītajām pusēm. Kaut arī lēmumam ir nepieciešams tikai Eiropas parlamenta atzinums, mēs zinām, ka vienošanos mēs varēsim panākt tikai tad, ja būsim pilnībā viensprātis par visiem galvenajiem elementiem. Liels paldies eh, doktoram Kristofersonam. Tagad eh, došu vārdu Žoao kungam, kurš ir eh, budžeta jautājumu atbildīgais komisijā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, centīšos runāt īsi. Cerams, runājot par budžeta jautājumiem, mums ir jāizdara secinājumi par politisko izvēli, ploti ir izveidot šis autonomais dienests. Tā rezultātā šim dienestam būs autonoms neatkarīgs budžets runājot par administratīviem izdevumiem, toties uh, darbības izdevumi, kā tas ir noteikts līgumā, paliks komisijas uh, kompetencē. Un no tā izriet virknē jautājumu. No, runājot par administratīviem izdevumiem, šis uh, dienests tiks pielīdzināts institūcijai, runājot par finanšu regulu. Šajā regulā būs jāgroza pirmais pants, jo šis dienests būs uh, regulas izpratnē institūcija. Tālāk par administratīvajām izrunām runājot, dienas būs pakļauts un atskaitīsies Eiropas parlamentam. Uh, runājot par šā dienesta finansējumu, mums bija jārisina tāds diezgan delikāts jautājums, jo šis dienests ir neatkarīgs no komisijas, autonoms. Līdz ar to tas vairs nav pakļauts komisijai. Runājot par delegāciju vadītājiem, ir jānoskaidro, cik lielā mērā viņi var veikt operatīvās izmaksas, uh, darbības izmaksas, par kurām tie nelēmj, jo mm, šeit ir liels pārmaiņas salīdzinājumā ar pašreizējo ārējās rīcības dienestu. Un mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams, lai šo delegāciju vadītāji būtu pildībā mērā Eiropas Savienības pārstāvi uh, ārpus mūsu robežām attiecībā arī uz darbības izdevumiem. Un mēs radām risinājumu no jauna ieviest eh, delegācijas vadītāju, kā attiecībā uz šiem aspektiem eh, šos eh, šīs amatpersonas iecels augstā pārstāve, tā tad šie delegācija vadītāji tika atkal iekļauti komisijas komandu ķēdē attiecībā uz uh, līdzekļu piešķiršanu darbības izdevumiem. Mm, tādēļ ir nepieciešams izdarīt grozījumus finanšu regulā, tos ir ierosinājusi komisija. Līdz ar to tiek saglabāta pašreizējā sistēma saskaņā ar kuru komisijas ģenerāldirektori attiecībā uz izdevumiem arī šeit ir uh, paplašināšanās ģenerāldirektorāts un tehniskie dienesti, līdz ar to būs iespējams izpildīt decentralizētos budžetus delegācijās. Komisija varēs dot norādījumus delegāciju vadītājiem šajā ietverā, un kontrolas, iekšējās kontrolas procedūras komisijā attiecībā uz finanšu atbildību un uh, delegāciju vadītāju pienākumiem kontroles jomā un finanšu organizācijas jomā paliks spēkā. Es domāju, ka mūsu kolēģe uh, Irēna Sukā varēs jums sīkāk paskaidrot par uh, to, pēc kādas procedūras tiks izraudzīti šie delegāciju vadītāji. Šajā uh, aspektā būs spēkā joprojām komisijas iekšējie noteikumi arī attiecībā uz revīzijām. Un uh, šai uh, ārlietu, ārējās rīcības dienestā būs sava kontrola administratīvos jautājumos. Man vairāk nekas daudz nav piebilstam šai jautājumā, jo no tā brīža, kad skaidri būs noteikts, ka administratīvie izdevumi ir izdevumi, eh, ir dienesta izdevumi, bet rīcības izdevumi ir komisijas kompetencija. Mēs esam raduši tehniskus risinājumus attiecībā uz delegāciju vadītājiem. Citos tādos uh, otršķirīgos aspektos, es domāju, varbūt nevajag sīkāk uh, pie tiem pakavēties šobrīd. Tas arī viss šobrīd. Paldies uh, Žanžāna kungam. Tagad uh, doktors Sukas kundze no komisijas cilvēku resursu dienesta saskaņā ar personāla nolikumu uh, ir noteikta personāla politika. Uh, sīkāk tā tiks uh, izklāstīta padoms dienestā par Eiropas arējas rīcības dienesta izveidi un augstākais pārstāvis uh, iecels šīs personas. Izējas punkts personāla nolikuma grozīšanā ir noteikts 27. līguma pāntā. Uh, ārējās rīcības dienas saskaņā ar to tiks uh, iecēl, ie, iecelts, ie, šie personi tiks iecelti, izvirz, tiks izvirzīti no komisijas un no uh, dalību valstīm. Uh, lai nodrošinātu vienlīdzīgu priekļuvi no abām, abiem avotiem, ir jāmaina personāla nolikums, jo līdz šim prioritāte tika piešķirta iekšējām nominācijām. Tas ir, tas ir galvenais uh, grozījums, salīdzinot ar pašreizējo situāciju. Sākuma posmā, lai veicinātu diplomātu, ko nosūtīšu dalību valsts integrāciju, ir paredzēti īpaši pasākumi, uh, gadījumā, ja ir vienāda kvalifikācija, doks, tiks dota priekšroka dalību valstu diplomātiem, lai nodrošinātu pārstāvniecību šajā dienestā jau no paša sākuma. Vēlāk piekļuve šim dienestam būs nodrošināta visu institūciju pārstāvjiem, tā skaitā arī Eiropas parlamentu pārstāvjiem. Mēs veidojam jaunu uh, kas ir guma darbinieku kvalifik, eh, kategoriju un lai viņu darba apstākļus pēc iespējas saskaņot ar ierēģu darba apstākļiem, ir paredzēta iespēja slēgt līgumus uz četriem gadiem, kurus var pēc tam pagarināt neierobežotu reižu skaitu. Nākošais jautājums, kā veicināt mobilitāti starp institūcijām. Šeit ir divi būtiski grozījumi. Pirmkārt, mēs ļaujam pārēju no vienas institūcijas uz otru, tātad ar institūcijas piekrišanu pēc pašreizējā personāla nolikuma tas nebija iespējams. Tā tad ir iespējams pāriet no komisijas padomes uz eh, Eiropas arējās rīcības dienestu un otrādi pēc abu institūciju vienošanās. Protams, tie būs tādi izņēmuma gadījumi un tiks noteikti arī eh, noteikts normas, kā to īstenot. Otrs ir otrs jauninājums ir tiesības atgriezties. Tātad no ārējās rīcības dienesta darbinieki varēs uh, pieteikties darbā izcelsmes institūcijā, un viņiem būs tieši tādas pašas tiesības kā šīs institūcijas iekšējiem kandidātiem. Un visbeidzot, es gribētu pievērsties um, tiem darbiniekiem, kas strādā delegācijās un viņu īpašam gadījumam Kā mans kolēģis Žanžans nu pat paskaidroja, šīs uh, personas būs atbildīgas par komisijas budžeta izmantošanu un ir panākta vienošanās, ka delegāciju vadītājus iecels augstās pārstāvis, bet pēc uh, īsās saraksta, uh, kuram piekrišanu dos komisija. Komisijas darbinieki, kas strādās delegācijās, uh, varēs saņemt norādījumus no delegācijas vadītāja, un tai pašā laikā ir paredzēts arī, ka komisijas uzdevumu pildīšanai Uh, viņi varēs saņemt arī norādījumus no komisijas, un tas arī būs jauninājums personāla noligumā. Tātad tie ir tie pamatgrozījumi, kas ir paredzēti. Tālāk par procedūru. Šobrīd mums vēl nav uz galda priekšlikumu, jo notiek sarunas joprojām ar arotbiedrībām. Tā sākās pagājušajā nedēļā Kad tiks pabeigta šīs sarunas, mums būs jākonsultējas ar personāla nolikumu komiteju, un tikai tad komisija varēs nākt klajā ar oficiālu priekšlikumu, kas tiks iesniegts gan parlamentam, gan komisijai. Paldies! Paldies doktorei Sūkerei, un mūsu kolēģis Broka kungs sāks. Es lūgtu viņam ļoti īsi izteikties, tātad 3-4 minūtes, labāk pat divas. Paldies, priekšsēdētāji. Uzskatu, ka šis ir sarežģīts uzdevums, jo galu galā mums vajag panākt vienošanos ne tikai ar Eštonu, mums vajag panākt vienošanos ar padomi komisiju un parlamentu. Un eh, ņemot vērā dažādus uh, juridiskos pamatus, uh, katram ir veto tiesības. Es domāju, ka mums ir jāveido uzticēšanās šo institūciju starpā. Uh, No manas puses, no parlamenta puses eh, ir jāsasniedz divas lietas. Pirmkārtām ir tātad jāpanāk vienošanās ar visiem, lai mēs varētu nodrošināt funkcionējošus ārlietu pārstāvis Eiropas Savienībai. Mēs vēlamies palīdzēt, eh, lai to panāktu. Un otrs ir Eiropas parlamenta tiesības. Tas ir attiecībā uz budžetu, kontroli, atlaišanu, kā arī uh, politiskās tiesības, tad, tad Uh, lemšanas un konsultāciju tiesības. Tāpat arī ir vesela rinda problēmu, kuras šeit var saskatīt. Es uh, gribētu dzirdēt uh, skaidrojumu par šo priekšlikumu attiecībā uz sarunu vešanu. Pārskatīšanas klauzula 2012. gada, 2014. gads, bet šo jautājumu vajadzētu risināt jau tagad. Parlamentam galvenajos jautājumos eh, vajadzētu dot iespēju balsot par šo pārskatīšanas klauzulu. Sicherlich da nochmal nachhaken gleich. Können Sie uns erklären? Blanšona kungs un Degresles kundze ir uzdevuši jautājumu. Eh, finanšu regulā pirmajā pantā ir runa par budžetu un kontrolas tiesībām, kādas piemīt Eiropas parlamentām. vai tās būs tādas pašas tiesības kā komisijai. Tā taču ir mūsu nostāja. Ja tas būs tāds pats status kā Olafam, tad mēs šo problēmu neesam atrisinājuši. Ja mēs vēlamies citu risinājumu, tad mums ir jābūt pārliecinātiem, ka Eiropas parlamentam būs nodrošināts tādas pašas tiesības un uh, es neesmu vēl saņēmis pietiekami daudz apstiprinājuma. Nākamais jautājums Kristofersona kungam. Kādā veidā Eiropas uh, parlamentam uh, tiks nodrošinātas politiskās tiesības ar šīm konsultācijām, ar mandātu piešķiršanu, misijām, sarunām, jautājumi, kas ir saistīti ar stratēģiju attīstīšanu, ārietu politikas attīstīšanu kādā veidā, ja runa arī par konkrētu kandidātu nozīmēšanu, tiks iesaistīts Eiropas parlaments. Ja mums būs paredzēta praktiska sadarbība, tas to galu galā nevar ierakstīts ne finanšu regulā, ne amat, amat statūtos. Es gribētu redzēt, kā tas izskatīsies realitātē, jo šis jautājums mums ir ļoti būtisks. Pēdējais komentārs ir par personāla regulu. Par personāla statūtiem, atvainojos. Pa līgumā nav paredzēts tas, kas, jū, ko jūs minējāt. Ir uh, runa tikai par trīs avotiem, no kuriem var uh, rekrutēt personālu. Almeidas kungs uh, to mm, pieminēja, un arī Kristofersoni kungs teica, ka ir tādi jautājumi, kas uh, ir saistīti arī ar kopienas politiku. Vai varētu būt tā, ka kopienas ierēģi no komisijas būs mazākumā? Es gribētu dzirdēt skaidrojumu, kā tad īsti izskatīsies šī personāla politika. Es gribētu dzirdēt arī skaidrojumu ne tikai par līguma darbiniekiem no dalību valstīm. Un kādi būs kritēriji šī personāla atlasē? Es īsti nezinu, vai būtu laba ideja izmantot pars, parlamenta asistenta statūtus, jo šķiet, ka parlamentā neviens deputāts nav apmierināts ar šo risinājumu. Šķiet, ka praksa ir pierādījusi, ka šis jautājums nav visnotaļ labi atrisināts. Kurš lems par līgumu pagarināšanu? Vai lems eh, dalībvalsts, vai tas būs tikai un vienīgi padomas lēmums? Ja dalībvalsts lems par to, vai šis darbinieks paliek vai nē, tad es domāju, ka lojalitāte pret uh, attiecīgās dalībvalsts galvaspilsētu noteikti būs daudz lielāka nekā pret ārējās rīcības dienestu. Es domāju, ka ja nebūs lojalitātes pret dienestu, tad visa šī dienesta struktūra nebūs stabila. Liels paldies Broka kungām! dodu vārdu Greslis kundzei. Varbūt jūs varētu runāt tikai kādas trīs minūtes. Lielas paldies priekšēdētā. Žoā kungs runāja par uh, kre kreativitāti. Es domāju, ka jūs šeit izdarat tikai pavisam nelielas izmaiņas. Mums ir jāatcerās arī par budžeta tiesībām Eiropas Savienībā. Uh, Ir jāatcerās, ka šeit ir ļoti daudz skandāla, un mēs ar lielu piesardzību skatāmies, ka eh, šīs budžeta tiesības ir saistītas arī ar iepriekšējiem priešlikumiem, un šķiet, ka jūs šeit cenšaties izveidot organizāciju, kas nav saistīta ar komisiju. Mums ir eh, vajadzīgs vispārējs lēmums komisijā. Kompetenču dubultošana no budžeta pozīcijām raugoties, raugoties var radīt problēmas ar vēstniekiem trešajās valstīs, jo galu galā arī komisijai vajadzēs šeit izdot finanšu līdzekļus. Mēs to īsti tā nevaram saprast, visi šie modeļi, ar ko mēs agrāk esam strādājuši, piemēram, kāda budžets, ir parādījuši, ka kompetenci dubultošana nav laba ideja, jo tas uh, rada problēmas ar caurdzamību un trūkst arī atbildīguma. Es domāju, ka mums vajadzētu pārbaudīt šo situāciju. Šķiet, ka šeit eh, neapzināti tiek pārkāptas budžeta tiesības. Šeit ir arī prioritāšu konflikts, tādu agrāk mēs nemaz nepazinām. Šķiet, ka šis prioritāšu konflikts nav nemaz atrisināms un tiek vainoti politiķi. Tāpat arī runa ir par administrācijas organizācijām. Mums ir jāatcerās, ka mūsu nodokļu maksātāji nebūs apmierināti ar šādu struktūru. Līdz šim nevienam komisāram ne, neviens nav devis norādījumus. Es domāju, ka nebūtu labi norādīt augstajiem pārstāvim, ka uh, Viņai ir jāuzņemas atbildība par tik daudzām dažādām kompetences sfērām. Problēma ar atlaišanu pašlaik e, tikai komisiju eh, saskaņā ar līgumu parlaments var atlaist. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu ieviest šādu politisku atlaišanas procedūru attiecībā uz citām institūcijām. Tad pašlaik nav paredzētas tiesības atlaist kādu citu organizāciju. Tas nozīmē, ka vajadzētu izdarīt izmaiņas attiecībās parlamenta tiesībām. Finanšu jautājuma bieži vien uh, saskaras ar lielu sabiedrības uzmanību. Mums ir jāatcerās arī par hierarhiju komisijā, jo uh, Ārējās rīcības dienests ir atbildīgs par kopienas lēmums, lēmumu gatavošanu. Ir četri līmeņi, kur Eiropa, Eiropas komisija izdod naudu. Pirmais ir tad valstu piešķīrumi, kontinentālai stratēģijas dokumenti, pēc tam ir aktivitātes programmas, un aštuonas priekšlikumā ir teikts, ka uh, Eh, ārējās rīcības dienestam vajadzētu būt atbildīgam par trīs no šiem lī, līmeņiem. Tas nozīmē, ka tā būs tāda kā izpildu aģentūra, taču m, mm, te ir programmas kopumā par 8 miljardiem eiro, un es īsti nesaskatu iespēju, kā praktiski eh, rīcības dienests varēs ar to tikt galā, jo tas nozīmē, ka viņš uzņemsies lielas budžeta un finanšu pienākums, ko pašlaik veids komisija. Par personālu. Uh, Pašlaik tikai Eiropas ierēģi izdod Eiropas naudu. Diplomātiem, protams, ir vienādas tiesības, bet eh, mums ir jānodrošina vēl šīs eh, rīcības tiesības. mums ir jātiek galā ar pārkāpumiem finanšu administrēšanā. Pašlaik diplomātija eh, var baudīt imunitāti, tad, kad viņi darbojas konkrētā valstī. Tad kā, kā mēs rīkosimies, ja būs eh, izdarīta pārkāpuma attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu? Tad šeit ir vairāki jautājumi, kas attiecas uz eh, budžetu, uz personāla politiku un tā tālāk. Es domāju, ka mēs eh, būtu tikai un vienīgi mierīgāki, ja jūs daudz detalizētāk izskaidrotu šos jautājumus. Mēs bieži saskaramies ar tādām lietām, ko mēs vienkārši nespējam īstenot. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt. Lielas paldies Gresles kundzei, tagad uh, eh, Gvardjērī kungam vārds arī uz 3-4 minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs pavisam nesen budžeta komitejā debatējām par šiem jautājumiem, un šī te priekšlikumu pakete ir saprotama. Faktiski šeit mēs mēģinām saskaņot tādas divas vajadzības ir viens lēmums no vienas puses izveidot dienestu, kas būtu ārpus komisijas struktūras, Eh, tāpat laikā eh, cenšoties nodrošināt eh, komisijas prerogatīvas un varu. Un līdz ar to ir mm, šis te sadalījums, administratīvie izdevumi, kas ir ārpus komisijas atbildības, un operatīvie izdevumi, kas savukārt ir komisijas atbildība. Un dienesta darbinieki būs no vienas puses neatkarīgi, bet no otras puses viņiem būs jāatskaitās komisijai par budžeta izlietojumu. Es domāju, tas tāds hibrīd lēmums, hibrīd priekšlikums, kas noteikti radīs grūtības. Precitā Grēslas kundze, es problēmas nesaskatu tik daudz šajās te parlaments kontrolas tiesībās attiecībā uz budžetu. Uh, Mēs tikko par to runājām, un tas, e, ka tiek izveidota autonoma sādaļa atsevišķi no komisijas, faktiski visu e, šo te līdzekļu piešķiršanas procedūru padara skaidrāku. Taču ir arī efektivitātes problēmas. Mums ir Eiropas parlamenta mm, prasība pēc dienesta kurš nebūtu līdzīgs, nelīdzinātos Olaf Un nu, te mums ir zināma administratīva pretruna problēma. Un šeit ar efektivitāti var rasties problēmas. Te faktiski nav runa tikai par faktu, ka komisija ir piekritusi un padome arī uh, veidot šo dienestu ārpus komisijas. Bet ir tādas arī, ir arī vēsturiskas grūtības jo mums ir eh, tātad kādpu un edapu eh, e un eh, kopienas lēmumu pieņemšana kopienā nekad nav bijis vienkāršajās jomās, un tāpēc ir jāsaprot, ka šis ir tāds hibrīd lēmums. Jautājums ir par to, vai mums būtu jāpieņem uh, Uh, to, ka mēs renacionalizējam to, kas pašlaik ir nodots kopienas uh, pārvaldībā, un vai mēs visas ārējo rīcību pilnībā nododam uh, tātad šī dienesta uh, rīcībā. Mums faktiski ir uh, jānorāda uz problēmām, ar kurām jātiek galā nekavējoties. Budžeta kontrola nav vienīgā lieta. Faktiski uh, ir ļoti daudz tā saucamo balto plankumu, runājot, piemēram, par parlamentu politisko kontroli par eh, ārējas rīcības dienestu, un tas ir diezgan uztraucoši. Un ir arī savādi, ka, eh, piemēram, eh, komisija piedāvā mm, šos te jaunos priekšlikumus par to, kā organizēt kontroli. Mēs dot priekšroku Eh, mēs nevaram piekrist tam, ka komisija aicina saglabāt veco sistēmu, kāda mums bija pirms Lisabonas līguma. Manuprāt, tas ir pilnīgi nepieejami. Bez tam priekšlikumu pašlaik izdiskusēt detaļās ir neiespējami, jo mums nav pieejami pielikumi. Un jautājumu, ko tad mēs integrēsim šai Eiropas ārējās rīcības dienestā, kuras struktūras. Un eh, gal galā šī te jaunā sistēma vai tā nodrošinās to, ka attiecīgais ģenerāla eh, direktorāts un kurš ģenerāla direktorāts tad darīs šo darbu, kurš tad raudzīsies, kā eh, šo dienestu veidos, vai tas būs releks vai deb, bet ģenerāla direktorāts. Man liekas, ka mēs visu šo mantojumu tagad sadrumstalojam nevajadzīgi. Uh, Un uh, es baidos, ka mēs varam zaudēt kompetenci, un uh, Brokkungs par to runāja. Mums ir vajadzīgas uh, sarunas ar, ar padomu un komisiju. Jā, paldies, un tagad došu vārdu vēlreiz runātājiem, tā kā mēs to darījām sanāksmes sākumā. Varbūt, ka jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Un es tiešām lūgtu nepārsniegt 3-4 minūtes, uh, sniedzot jūsu atbildes, uh, eh, Kristusāna kungs. Thank you very much. Um, I will... Paldies. Es sākšu ar Brokkunga jautājumu par politisko atbildību. Faktiski nav nekādu šaubu par to, ka būs nepieciešams nodrošināt to, lai eh, šī politiskā atbildība tiku noteikta šī procesa laikā. Un faktiski tas varbūt ir tas elements, kuru pašlaik pietrūkst. Augstā pārtā pārstāve skaidri norādījusi, ka ka jaunā dienesta pastāvēšana ir jāpieskaņo jaunajai situācijai. Viņa ir arī ļoti skaidri atbildējusi uz jautājumiem par to, kā uh, iecelt amatos, vadošajos amatos uh, attiecīgās amatpersonas, kā viņiem būtu jāatskaitās parlamenta priekšā, kā parlamentam būtu viņi jāuzklaus, kā tas notika šorīt no rīta, piemēram. Uh, Tieši tāpat tas notiks ar citu augstāko amatpersonu ies, nu, iecelšanu amatā un arī ar vēstniekiem. Viņa ļoti skaidri apzinās to, ka parlamentam ir uh, pilnvars budžeta noteikšanā. Un, piemēram, ja mēs kādas kādu darbības eh, centināsimies eh, realizēt, tādas, kas prasa noteiktu budžetu, protams, kā notiks konsultācijas ar parlamentu. Tātad tie ir divi elementi, kas tiks iekļauti jaunajā eh, Eiropas ārējās rīcības dienestā. Daudzas lietas ir saistītas arī ar to, kas notiek citos fórumos piemēram, notiek konsultācijas attiecībā uz kaut kādu starptautiska nolīguma noslēgšanu, pieņemsim ar komisiju. Tas pats attiec arī uz komitoloģiju izstrādājot noteiktus līgumus un vienošanās. Un tieši tādēļ Aštons kundze ir teikusi, ka īstais fórums šīm diskusijām būs divpusējs fórums, kurš, mm, acīm redzot, sāks darboties cik ātri vien iespējams un jo ātrāk, jo labāk. Nu, tas jau nenozīmē, ka mēs nevaram sākt kaut kādu sākumu, tā tad mm, aizsākuma darbu, bet eh, principā, nu, eh, galvenais ir šo fórumu izveidot un sākt strādāt. Runājot par tām divām trešdaļām un vienu trešdaļu, es tur tā īsti nesapratu. Sen sen atpakaļ Slovenijas prezidentūras laikā bija tāda ideja, ka viena trešdaļa nākt no dalību valstīm darbinieku un divas trešdaļas eh, no attiecīgi no padomas sekretariātu un eh, komisijas. Tātad vienīgais noteikums, kas pašlaik ir palicis spēkā, ir viena trešdaļa no dalību valstīm. Un, ja paskatās uz cipariem, tad ir skaidrs, ka vairums darbinieku nāks no komisijas. Faktiski tā ir tā tad mūsu uh, bāze, um, pieņemot darbiniekus. No nu, apmēram 600 līdz 700 ierēģņu tā tad pārvietosies no vienas uz otru organizāciju. Tad kādi 55 no ģenerāla direktorāta plus no dažādiem, teiksim, politiskiem mm, veidojumiem, apmēram 200 militāru personu un tā tālāk. Tātad, jebkurā gadījumā. Ja komisija būs pārstāvēt tur vismaz par 50, kad komisijas ierēģi tur būs pārstāvēt apmēram par 50%. Es domāju, tur nebūs liela grūtība. Un runājot par personālu, eh, jautājums, kas notiek ar attīstības ģenerāla direktorātu. Runājot par šiem te ģeogrāfiskajiem eh, eh, no birojiem. Nu, acīm redzot, viņi pārvietosies uz Eiropas ārējās rīcības dienestu. Un tas, piemēram, attiecas uz Āfrikas reģionu un tā tālāk. Protams, ka viņiem būs arī papildus atbalsts un vēl tur būs klāt eh, darbinieki, kas strādās šajos te eh, geogrāfisko reģionu birojos, bet, nu, tā tas notiks. Paldies! un tālāk. Žāna kungām vārds 3-4 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos uzstāt, uzsvērt to, ka attiecībā uz rīcības izdevumiem. Tātad viss, kas ir saistīts ar rīcības izdevumiem, nekas nemainās uh, komisijas lomā. Un tas ir uh, tieši saskaņā ar līgumu, tā 317. pantu, kurā ir noteikts, ka komisija izpilda budžetu. Otrajā punktā ir arī paredzēts, ka finanšu regula paredz uh, konkrētu institūciju atbildību par saviem izdevumiem. Savi pašu izdevumi nozīmē administratīvie izdevumi. Tālāk par darbības izdevumiem. Tas ir sakāms tālāk par kontroli un budžeta izpildes apstiprinājumu pašreizējie noteikumi ir spēkā un būs arī turpmāk spēkā. Līdz ar to parlamentam nav jābažījies par pašreizējo situāciju. Ja mēs runājam par administratīviem izdevumiem, Grēslis kundzei taisnība un Broks kundze, kungam taisnība. Līgums nosaka 119. pantā, ka parlaments apstiprina bu eh, komisijas budžeta izpildi. Eiropas parlamenta prakse ir tāda, ka citām institūcijām budžeta izpildi tiek apstiprināta atsevišķi. Grēslas kundze to nosauc par politisku soli, bet finanšu regulā ir noteikts, ka institūcijām ir jāievēro normas un norādījumi, kas ir izteikti budžeta izpildes apstiprinājumā. To vienmēr oficiāli uh, Eh, darīs attiecībā uz komisiju un atsevišķi uz institūcijām. Un arī Eštons kundze šajā parlamentā ir skaidri to apliecinājusi, norādot, ka viņa pakļausies budžeta izpildes apstiprināšanas jomā parlamentam attiecībā uz Eiropas ārējās rīcības dienesta budžeta izpildi. Tas ir skaidri un nepārprotami. Ir arī tāds svarīgs jautājums, tātad par to es atbildēju, par pārējām lietām. Es domāju, ka man nav nepieciešams pie tiem atgriezties. Greslis kundze arī minēja jautājumu par programmu sastādīšanu un līdzekļu pārvaldību. Es gribētu šeit nošķirt no vienas puses to, kas attiec uz programmu sastādīšanu kā tādu, un otrs ir darbības izdevumu pārvaldīšana. Tātad šie uh, programmu līdzekļi 8 miljārdi tiks pārvaldīti līdzinējā kārtībā, to darīs komisija, un par to nav jābažījās paldies Žanžāna kungam. Tagad doktorai Sukai vārds. Jā, daži paskaidrojumi par vienu trešdaļu un divām trešdaļām. Tas personāla nolikumā neparādās. Šis jautājums tiek risināts atsevišķi ārpus personāla nolikuma. Es šeit izdarīju salīdzinājumu ar parlamenta asistentiem, bet es gribu teikt, ka šeit runa ir tikai par metodi. Nacionāliem diplomātiem mēs radām īpašu līguma darbinieku kategoriju, un viss, kas attiec uz ārējās rīcības dienestu, ir uh, atrusināts īpašā nodaļā. Tātad šī analoģija beidzas tikai šeit runājot par metodu, un to es jums varu apliecināt. Tālāk par līgumu pagarināšanu, kas par to izlēma kādos nosacījumos. Uh, par līgumu pagarināšanu lems augstā pārstāve, bet nosacījums ir tāds, ka dalību valsta piekrīt uh, tām. Tātad tā, šeit būs uh, vienošanās starp augsto pārstāvu un attiecīgo dalību valsti. Greslis kundze mm, uh, runāja par to, ka nacionālie diplomāti pildi, iz, izdos Eiropas Savienības līdzekļus, bet šiem diplomātiem būs uh, līguma darbinieka status. Un ja tiks pieprasīta dip, disciplināra procedūra, tad tā būs jāuzsāk ārējās rīcības dienesta ietvaros. Līdz ar to mēs domājam, ka šis jautājums līdz ar to ir atrisināts. Paldies! Paldies, Sukas kundzei! Tagad pārējām pie otrā jautājuma raunda un dosim vārdu vispirms ēnu referentiem, vispirms Lāmstorp kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlreiz vēlētos atgriezties pie eh, jautājuma, kas, manuprāt, šķiet, kas ir reāla situācija. Grēslis kundze ir eh, liela budžeta eksperte šeit, šajā komitejā, un viņa uzskata, ka tas ir, tas ir budžeta tiesību pārkāpums ko jūs šeit vēlaties darīt. Komisija skaidro, ka nekas nemainās, ka komisija ir daudz lielāka pieredze ar budžeta, real, ar budžeta īstenošanu un kontroli. Manuprāt, šeit ir tāda kā neusticēšanās. Šis dialogs izskatās ir realistisks. Augstā pārstāve skaidri pateica, ka viņa ir pakļauta budžeta izpildes kontrolas procedūrai. vai patiešām šeit ir budžeta tiesību pārkāpums, kā šeit teica Grēslas kundze. Un ja tā ir, tad mums vajadzētu rast risinājumu, kā šo situāciju atrasināt. Mums ir vajadzīga skaidra politiskā apņemšanās. Broka kungs to uzdeva kā pirmo jautājumu Aštons kundzes uzklausīšanā, vai būs šī parlamenta kontrole. Un atbilde bija pavisam skaidra, jā, būs šāda parlamenta kontrole. Es eh, domāju, ka mums vajadzētu mm, panākt vismaz pakāpenisku kontroli, lai mēs nodrošinātu to, ka nepastāv šāda neusticēšanās. Es uzskatu, ka funkcionējoša ārpolitika ir pirmais mērķis, kā jau to teica Broka kungs. Es, protams, esmu priecīgs, ka Kristofersāna kungs ir klāt un ar mums diskutē, taču tas tikai jau pieminēts. Mums eh, vajadzētu vairāk iesaistīties šajos jautājumos. Jūs pats teicāt, ka organigramma vēl nav pilnīga. Šis projekts ir eh, visai neskaidrs. Mums ir paredzētas ļoti svarīgas, nopietnas konsultācijas, un, eh, manuprāt, šī nepilnīgā organigramma mums neļaus veidot modernu funkcionējošu ārējās rīcības dienestu. Galu galā tas ir kaut kas daudz vairāk nekā vienkārši dalība valsts ārlietu ministrija. Paldies Lāmstarf kungam, tagad vārds Brantners kundzei. Paldies, priekšādētā. Man ir trīs jautājumi. Šī struktūru, ko mēs veidojam no starpvaldību un kopienas instrumentiem, vai tā izdosies vai nē. Es uztraucos par to, ka šī struktūra tomēr būs vairāk veidota no starpvaldību instrumentiem. Mums ir jādomā par plānošanas un īstenošanas kapacitātēm attiecībā uz misijām, par kurām pašlaik ir atbildīga padome. Mm, tāpat kā Broka kungs, Es esmu uztraukta par neatkarību ārējā rīcības dienestā. Mans jautājums būtu, vai būs šāds personāls sajaukums, vai komisijas darbinieki arī, arī varēs darboties šajā dienestā, vai arī tā, šie darbinieki būs vairāk vai mazāk neatkarīgi. Ja tiks saglabāta neatkarība, tad nedz budžets, nedz uh, stabilitātes instruments nevarēs tikt ies, iesaistīts eh, šajā dienestā. Manuprāt, šeit nepietiks tikai ar kaut kādu komisijas apstiprinājumu. Tagad eh, ģenerāls sekretā, sekretāra amats. Aštonas pozīcijā ir teikts, ka eh, šim ģenerālsekretāram būs arī reprezentatīvas funkcijas. Tas nozīmē, ka šis ģenerālsekretārs varēs atbrīvot uh, dažādas, uh, dažādas personas. Protams, ka līdz ar to lojalitāte netiks izrādīta Aštonē, bet gan dalību valstīm. Tad jautājums, kurš varēs uh, nozīmēt šo ģenerālsekretāru, kurš varēs viņu atlaist. Trešais punkts ir saistīts ar šo vienu trešdaļu no personāla. Kurš tad saskaitīs daļu? Kurš maksās še, šim vienai trešdaļā? Vai viņi saņems algu no dalībvalstīm vai arī no Eiropas Savienības budžeta? Mums vajadzētu arī zināt, cik tad daudz vispār izmaksā šis ārējās rīcības dienests. Paldies Brantneris kundzei, vārds Tanuku Paldies, man jau nu nevajadzēja prasīt vārdu, bet tā kā esmu ēnu referents, paudīšu pāris komentārus. Atšķirībā no Brantners kundas mana grupa ir, mēs esam reformātori un eiro realisti, un mēs uh, saprotam, ka galvenokārt šo jauno dienestu vadīs padome un dalību valstu. Uh, Uh, valdības atbalstot uh, EDAP un KEDAP, un uh, es piekrītu Lamstorfa kunga teiktajam, ka šeit ir tādi nāves draudi jau šim dienestam redzami, ka uh, Uh, nav īsti skaidrs, kā šis uh, dienests uh, darbosies un ka te nav nekādas analīzes patiesas un arī nav skaidrs, vai šīs budžeta regula ir pārkāpta vai nav. Nesmu jau nekāds īsta, īstais budžeta eksperts, nekad neesmu varējis saprast šos tik briesmīgi sarežģītos jautājumus pats pēc desmit gadiem, ko esmu pavadījis šeit tas varbūt ir tīšām tāpat darīts, lai val, vara būtu tā, to rokās, kuri saprot budžeta jautājumus un nodarbojas ar tā īstenošanu, bet mana grupa tomēr iestājas par to, lai šis dienests būtu tāds uh, kompakts un uh, koncentrētos uz strateģisko plānošanu attīst, attīstības jomā, bet man uh, ir aizdomas, ka šie jautājumi vispār tiks izslēgti un ārlietu aizsardzības un drošības politikā. Uh, varbūt kļūs galvenā. Eh, tagad mēs te redzam dažādas organigrammas ar šo ģenerālu sekretāru, kurš laikam būs francūzis saskaņā ar Britu preses rakstīto šeit uh, politiskās drošības komiteja arī tiks veidot, un mēs ļoti maz ko par to zinām. Un varbūt šīs komitejas pama, pastāvīgais vadītājs tagad kļūs ļoti ietekmīgs uh, un visu vadīs dalību valstis. Paldies. Tagad sarjušam Volskim vārds divas minūtes. Ho preso un distratto. Grazie, Presidente. One question and two. Paldies, priekšsēdētāji, man ir viens jautājums ar diviem apakšpunktiem. Es uh, vienu jautāju, esmu gribētu precizēt, uh, es nezinu, kā man jūs uzrunāt par ģenerāldirektoru vai vēstniekungu. Jūs teicāt, ka personāla regula, uh, personāla nolikums paredz, ka šis dienas būs atvērts visā, visu institūciju darbiniekiem, vai tas ietver arī parlamentu. Mēs, kā parlaments, iestājāmies par stipru ārējo politiku un, un spēcīgu instrumentu. Eh, jūs runājat par politisko atbildību un uh, izskatās, ka nebūs pietiekama politiskā atbildība, ja Lēdija Eštone pildīs četrus darbus un uh, viņai nebūs vietnieku. Un uh, ir nepieciešams uh, arī nodrošināt pārstāvniecību parlamentā, politiskā līmenī un ne tikai parlamentā. Tagad mans trešais punkts ir uh, leģitimitāte. Ir nepieciešams, lai šis dienests tiktu pieņemts uh, kā tāds visās dalību valstīs. Un ir nepieciešama pārstāvniecība no visiem, ģenerāl, uh, visiem geogrāfiskiem reģioniem. Tad cik var būt šī pārstāve reprezentatīva, ja nav dienests reprezentatīvs. Tādēļ ir jāpārstāv visi reģioni un jādara tā, lai visu dalībvalstu pilsoņu ziemeļu, dienvidu, austrumu, rietumu tiktu pārstāvēti un uzticētos šim dienestam. Tas nozīmē, ka kompetence Uh, nevar tikt uzskatīt par uh, geogrāfiski neitrālu faktoru. Tādēļ vajadzētu tādus indikatīvus mērķus norādīt visu dalību valstu pārstāvjiem un ir arī jāparāds tādu pagaidu noregulējumu saskaņā ar 401. Uh, regulu padoms pieņemto 2001. gadā. Tagad vārds Svobods kungam. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es prie, piekrītu Kristofersam kungam, tad, kā viņš sāka, kā pieredze, protams, mums ir par zināmiem elementiem, bet ir lietas, kur e, ir tā jāpiefiksē, un mēs ļoti pragmatiski no sociāldemokrāta puses pieejam šim jautājumam. Te nav jautājums par to, kā tas viss tiek strukturēts bet ir svarīgi, lai mums būtu kontroli pār budžetu un lai mēs apstiprinātu budžeta izpildi. Ja to var garantēt ar pašreizo priekšlikumu, labi, ja nē, tad mums ir vajadzīgs cits priekšlikums. Runājot par darbiniekiem. Es te runāju arī Rapkaskungu vārdā, kas ir referents. Mēs neesam pārliecināti, ka visi nosacījumi garantē, ka tur būs uh, Eiropas Savienības darbinieki. Uh, bet ir jābūt skaidrībai pilsoņiem, no kurienes tad viņi īsti nāk, no dalību valstīm, no, no eh, padomas, no komisijas un tā tālāk. Un, bet ir skaidrs, ka te nebūs nekāda nacionālā līnija, tie ir Eiropas Savienības darbinieki. Un, ja, piemēram, kaut kas eh, noiet nu, greizi. Un cilvēkam, cilvēks atgriežas vienkārši savā ministrijā. Nē, tas tā nenotiks. Viņam ir jābūt, jānes atbildība, bet, nu, cerams, ka visies labi un šādi gadījumi nebūs. Runājot par ģenerālsekretāru. Mūsu izpratnē tā ir, tas ir administratīvs postenis, un tiešām augstajām pārstāvim būtu jālēma par personālajām. Uh, Ir vajadzīga politiskā pārstāvniecība, bet te nerunāju par vietniekiem, jo tas ir nedaudz maldinoši. Tas varbūt eh, nav stingri saskaņā ar līguma noteikumiem. Bet ja mums ir pārstāvi balstoties uz 33. pantu, piemēram, piemēram, komisijas vicepriekšsēdētājs, līdzīgā komisijas vicepriekšsēdētājs, kas atbild par komunikāciju un tā tālāk. Uh, varbūt arī parlamentam kaut kā jābūt pārstāvētam. Lūdzu, padomājiet par to, mēs esam pragmatiski, bet kaut kādi elementi mums ir jāpiefiksē un tām lietām vienkārši ir jābūt. Jā, paldies. Un eh, beidzot otro raundu. Dod vārdu Ienaki kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau daudz gadus diskutējam par šiem jautājumiem. Mums, protams, ir skaidrs, ka mums ir vajadzīgs efektīvs, darboties spējīgs Eiropas ārējas rīcības dienests. Bernis Aštona ir balss atbildīgi par šo ārējo rīcību. Tas viss ir labi. Taču viņai ir jāpārstāv Eiropas Savienība, un parlaments šī gadījumā ir ļoti svarīga Eiropas Savienības daļa. Eh, tātad institucionālajā uzbūvē tas ieņem īpašu vietu, un tam nākotnē tā arī ir jābūt. Runājot par šo te geogrāfisko sadalījumu, mums tiešām šis līdzsvars jau no paša sākuma ir jāizveido pareizi jo uh, citādi mums būs problēmas ar noteiktām valstīm. Un, ja uh, būs valstis, kas atkāpsies no kopējām vadlīnijām un uh, sāks, iz, sāks vai mēģinās realizēt kaut kādu neatbilstošu ietekmi, tad mēs var vispār, varam panākt pretēju efektu ar šī dienesta izveidošanu. Tātad mēs mēģinām veidot dienestu, kur ir uh, Eh, eksperti, kuriem ir zināšanas, pieredze, eh, strādājot gan padomē, gan komisijā, gan arī dalību valstīs. Mums ir vajadzīgi spējīgi cilvēki, kas strādās šajā struktūrā. Un tālāk atkal došu Kristofers kungam vārdu atbildēji, un tad arī pārējiem. Tātad lūdzu, 3-4 minūtes. Atbildot Lamsdorf kungam, vispirms. Jā, es gribētu atvainoties par to, ka nav šo te pielikumu. Mums ir, jāizvē, mums ir jāgaida trīs nedēļas, pirms mēs tos e, izliekam tātad publiskai apskatei. Jā, tuvāko divu nedēļu laikā tie arī parādīsies. Tas, protams, ir svarīgs e, elements, lai jūs varētu izvērtēt sistēmu. Runājot par organigrāmu, es joprojām aicinātu saglabāt elastību Mēs, protams, varam noteikt kādas nodaļas mums būs vai sadaļas, taču nevajadzētu pārāk daudz saišu savilst ar visām šīm vienībām, jo mēs nekad nespēsim visas situācijas, kas rodas, paredzēt organigrammā. Jūs sacījāt, ka mums ir vajadzīgs veidot tādu mūsdienīgu ārlietu ministriju. Nu, jāsaka, ka tajā lietu ministrijā, kuru es zinu vislabāk, nav nekādu šo te īpašo saikšu, padotību saišu starp dažādām nodaļām. Faktiski viņi rīkojas tā, kā ir nepieciešams atbilstoši attiecīgajai situācijai. Tālāk. Jautājums. Par ģenerālsekretāru. Vispirms Es gribētu skaidri pateikt, ka tad, kad mēs sakam, ka ģenerāla sekretāram ir jāpārstāv dienests, mēs nedomājam politisko pārstāvniecību. Tā, tad, ja jūs vēlties šajā līmenī ko pievienot, tad eh, tā jūs varat darīt. Bet Es vēlējos arī brīdināt eh, pret tiem, kas saka, mums nevajag spēcīgu ģenerālu sekretāru. Es domāju, ka vajag gan, jo viena no būtiskākajām lomām viņam būs eh, nodrošināt to, lai ārpolitikas koordinācija notiktu atbilstīgi ar Aištons kundzi, komisiju, ar padomi. Tātad mums ir vajadzīgs šeit spēcīgs cilvēks, eh, kas var aizstāvēt attiecīgas eh, intereses. Un es domāju, ka ģenerāls sekretāram būs ļoti svarīga loma arī, lai nodrošinātu nepieciešamo koordināciju organizācijas iekšpusē lietas, kuras nevar sazīmēt organigrammās ar visādām bultiņām. Uh, šeit koordinācija ir nepieciešama, tas ir eh, redzams, lai šīs te drošības un militārās vienības eh, to rīcību varētu saskaņot, geogrāfiskā pārstāvniecība, kāda misijas un tā tālāk. Tātad tas viss būs jānodrošina ģenerālsekretāram. sekretāram. Nu, nevajadzētu iedomāties, ka tas būs tā kā, viņš sēdēs tā kā zirnekli, zirnekļu tīkla vidū un uh, raustīs diedziņus un viss kontrolēs, bet viņam ir jābūt pietiekami spēcīgam, lai varētu pildīt visu šīs funkcijas. Un lūdzu. Aizmirstiet visus tos vārdus, kas šobrīd pa plesi e, klejo. Jā, lūgums ir runāt mikrofonā, negriezties no tā prom. Un drīzāk vajag izlasīt to, kas ir paskaidrojuma memorandā teikts. Visi e, augstākie amati būs pakļauti atlases procedūrai. Tātad eh, šī atlases procedūra būs tieši tāda pat kā visiem pārējiem. Tas pats attieksies uz visiem misiju vadītājiem. Kas šodien notiek? Tad, kad jūs, piemēram, pārceļat eh, komisijā, piemēram, kādu uh, ierēdni uz kādu ārēju pozīciju vai posteni. Tas varēja tagad notikt bez šīs atlases procedūras, bet tagad tas tā nebūs. Atlases procedūra būs pakļaut pilnīgi visi. Paldies arī Svobodas kungam par elastību, un es vēlējos atkārtot, ka, ja pastāv kaut kādas šaubas par to, ko Eštons kundze ir solījis attiecībā uz budžeta kontroli un budžeta izpildes apstiprināšanu, tad mainīsim šo tekstu, jo to mēs vēlamies nodrošināt, lai tur nekādu šaubu nebūtu par to, kāds ir mūsu mērķis. E, vai tas ir pilnīgi pareizi izdarīts par 100%, es tā nevaru uzreiz apgalvot, bet, ja gadījumā nē, mēs to varam e, labot. Un tagad vārds Žanžānkungam. Jā, priekšstādātāji runāšu īsi. Man šķiet, ka esmu jau sniedzis nepieciešamās paskaidrojums vēl tikai par vienu punktu. Par budžetu. Budžets iekļaus visus administratīvos izdevumus un arī atalgojumu līguma darbiniekiem, proti dalību valstu diplomātiem, kas strādās ārējās rīcības dienestā. Līdz ar to būs nodrošināta vienlīdzība starp visiem dienestu ietvaros. Es domāju, ka uz pārējiem jautājumiem esmu jau atbildējis. Paldies! Vārds Sukas kundzei. Es gribētu papildināt manu kolēģinu pateikto turklāt uh, dalību valstu diplomātu tiem algu maksās no savienības budžeta, bet nav pieļaujams, netiek atļauts, lai viņi saņemtu atalgojumu no kāda cita avota ārpus savienības budžeta. Viņi nedrīkst saņemt atalgojumu no dalību valstīm, un tas ir ļoti svarīgi. Otrs jautājums, kādā mērā ierēģi no citām institūcijām varēs piekļūt darbam ārējās rīcības dienestā. Uh, Eh, šajā sākuma posmā ir paredzēts, ka tikai padomes, komisijas un dalību valstu ierēģi varēs strādāt dienestā. Pēc tam, kad sākuma fāze būs beigusies, varēs arī ierēģi no citām, no visām institūcijām pieteikties darbā šajā dienestā. Tālāk jautājums par to, vai kad šie līguma darbinieki, kad viņi atgriezīsies savā dalību valstī, būs atbildīgi par uh, pārkāpumiem, kas ir nodarīti strādājot šajā dienestā. Šī problēma attiec uz visiem līguma darbiniekiem, tāda jau ir gadiem. Jautājums ir tāds, kādas pilnvaras mums ir vērsties pret šiem līguma darbiniekiem uh, pēc tam, bet vienmēr jau ir kādi finanšu attiecības, finansiālas attiecības, piemēram, pensiju iemaksas vai kaut kas tāds ir mums zināma ietekme, bet es domāju, ka šis jautājums vēl ir jāizvērtē un vēl jāpārdomā, jo parlamentu tas uh, ļoti interesē. Paldies, Sukas kundze, un pēdējais jautājumu rauns. Sākam ar Dafa kungu priekšsēdētāja kungs Kristofersena kungs, es atgriezīšos pie uh, jautājumu par politisko uh, vietnieku nozīmēšanu Ketrīnai Aštonai. Tas uh, ir, protams, ļoti svarīgi runāt ar parlamentu. Uh, priekš tam būtu vajadzīgs politiskais vietnieks, bet ne tikai, lai varētu darboties uh, level. Darboties arī ministriju līmenī ar ārējā drošības un aizsardzības politikā, lai to, to nevar darīt ne um, ģenerāla sekretariāts, ne arī prezidentu trijotne. Un tādēļ mums ir kaut kas nepieciešams šajā jomā. Otrakārt, es domāju, ka šodien mums ir arī problēma ar laika grafiku un to, ka tiek zaudēta dinamika šajā jomā. Es domāju, ka mums ir jāpātrina šis process. Un es domāju, ka šodien mēs varētu panākt vismaz to, ka paralēli tiktu uzsāktas neformālas diskusijas par starp institūciju nolīguma sastādīšanu. Un šeit tai vajadzētu būt četrpušu diskusijai, iekļaujot arī Eiro Savienības padomes uh, priekšsēdētāju. Uh, jo arī viņām būs sava loma spēlējuma šai sarežģītajā veidojumā. Paldies! Tagad vārds Severin kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka mēs visi varētu tā interpretēt līgumu, ka tas tieši vai netieši no mums prasa darīt visu nepieciešamo, lai radītu uh, efektīvu ārējās rīcības dienestu, kas būtu iekšēji saskaņots. Un ja mēs tā interpretējam, tad var rast jebkādu risinājumu, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, jo katrs a, uh, tieslietu eksperts jums teiks, ka nevar paredzēt, ka līgums nosaka neizpildāmus mērķus. Mm Ja tā tas ir, tad mēs saprotam, ka ir dažādas dimensijas šai ārējai rīcībai, arī saskaņā ar līgumu ir dažādi kompetences centri. Un tagad man jautājumi mūsu viesiem. Pirmkārt, kā mēs varam paskaidrot? Lūdzu, dodiet mums formulējumu, kas ļautu mums paskaidrot mūsu vēlētājiem, Eiropas Savienības pilsoņiem, ka mēs varam veidot ārējās rīcības uh, politikas stratēģiju, kas ir iekšēji saskaņota, un ka šis mehānisms, kas tiek izveidots dienesta ietveros, ļauj mums šādu politiku veidot un īstenot. Otrkārt, kā mēs varam paskaidrot pilsoņiem, ka uh, Uh, budžeta instrumenti, kas ir nepieciešami šādas politikas finansēšanai, jo bez tā vienkārši šī politika nevarēs pastāvēt. Tātad, kā mums nodrošināt budžeta konsekvenci, uh, saskaņojot to ar politiku. Un treškārt, kā mēs varam paskaidrot, domājot par uh, darbiniekiem, personālu eh, tiek nodrošināts geogrāfiskais līdzsvars, kā to nu pat norādīja Sarjuša Vojska kungs, jo, un tai pašā laikā ir nepieciešams nodrošināt uh, lojalitāti Eiropai. Tagad vārds Lunačeka kungam. Lunačeka kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu paturpināt to, ko tikko minēja Sukas kundze. Tie, tas ir jautājums par uh, delegāciju vadītājiem vai misiju vadītājiem, tad, kad viņi atgriežas savās dalību valstīs vai tiek nosūtīti m, mm, par vēstniekiem citās valstīs, kas būs tad, ja ir veikti, ja ir bijuši kādi pārkāpumi? Es zinu, ka dalību valstu vēstnieki bauda imunitāti. Kā mēs rīkosimies šajā situācijā? Es zinu, ka vajag panākt vienošanos ar dalību valstīm. Mums ir vajadzīgs apstiprinājums, ka pārkāpumu gadījumā piemēram, ja ir bijis pārkāpums ārējās rīcības dienestā, ka būs kaut kāda procedūra, kā mēs varētu sodīt attiecīgo amatpersonu par šo pārkāpumu. Es domāju, ka jums noteikti vajadzētu paskatīties eh, uz šo problēmu, vajadzētu panākt vienošanos ar dalību valstīm. Vēl kāds jautājums, kas nav atrasināts. Kurš atlasīs vai nominēs ģenerālsekretāru? Kurš to darīs? Uh, Šķiet, ka Kristofersona kungs teica, ka atlases procedūrā visas svarīgākie amati būs pakļauti atlases procedūrai. Gūrī tad būs atbildīgie par šo cilvēku, par eh, amatpersonu atlasīšanu. Jūs eh, teicāt, ka cilvēki no dalībvalstīm saņems algu no Eiropas Savienības budžeta. Vai jūs zināt, cik šīs algas būs lielas, vai jums ir kādi aprēķini? Mums tas interesē. Pēdējais jautājums arī saistīts ar budžetu. Gvaltieri kungs runāja par kādu budžetu. Mums ir ļoti svarīgi šeit eh, saņemt vairāk eh, budžeta kategoriju, jo savādāk mums radīsies problēmas. Lielas paldies Lunačikas kundzei. Tagad eh, par Reibas kungam vārds divas minūtes. Liels paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot eh, jautājumu Kristofersona kungām. Cik tālu es saprotu, tad eh, šis jaunais diplomātiskais korpus ir saistīts ar garantētajiem 50% darbinieku no komisijas taču atcerēsimies, ka jaunās dalībvalstis vēl ar vienu nav iegūšas pietiekamu pārstāvības līmeni komisijā. Tāpēc man šķiet, ka šī sistēma jau tagad ietver diskrimināciju pret jaunajām dalībvalstīm. Arī šis ārējās rīcības dienas tātad būs diskriminējošs. Augstā pārstāve Baronese Eštone pārstāvēs Eiropas Savienību pārējā pasaulē. Un kā gan jūs varat pārstāvēt uh, Eiropas Savienību pārējā pasaulē, ja nav līdzsvara ārējās rīcības dienestā, ja šajā dienestā nav pārstāvētas visas dalībvalstis proporcionāli ir vajadzīga, vajadzīgs nacionālais un arī geogrāfiskais līdzsvers, pat ja šeit eh, vajadzētu sākt runāt par kvotām. Es domāju, ka ir jāpanāk līdzsvars arī attiecībā uz amatu piešķiršanu. Nedrīkstētu būt tā, ka pastāv šāda, šāda diskriminācija. Uh, jau no paša sākuma. Paldies par Rebas eh, kungām, tagad Milanam Monam vārds. Priekšādātā pavisam īsi. Es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka ir jānodrošina geogrāfiskais līdzsvars. Arī citi kolēģi to pieminēja. Tagad par laika grafiku. Vai jūs vēl ar vienu prognozējat, ka lēmums tiks pieņemts šajā pirmajā pusgadā? kā tas tika sākotnēji plānots. Paldies arī par informāciju par civilierēģiem no dalību valstīm. Jūs teicāt 600 no komisijas, 50 no padomes, 200 militāra personas. Kādas ir prognozes attiecībā uz personālu no dalību valstīm? Vēl cits jautājums. Ja esmu pareizi sapratis civilierēģu aprakstu no dalību valstīm, Tas nozīmē, ka būs eh, jauni darbinieki, viņi ienesīs svaigas asinis, viņiem būs jaunas idejas, bet viņi būs līguma darbinieki. Tad eh, cilvēki no dalībvalstīm, vai viņi darbosies eh, tikai uz laiku vai arī pastāvīgi. Lielas paldies Milanam Monam. Vaideris kundzei divas minūtes. Paldies! Ir teiktas jau daudzas lietas, un es eh, gribēju vienkārši noskaidrot eh, dažus punktus attiecībā uz personālu. Eh, es uzskatu, ka ārējās rīcības dienestam ir jābūt spēcīgai institūcijai, kas realizē kopējo ārlietu politiku. Tieši tāpēc es nevaru piekrist šim franču stilam, kas tiek pieminēts arī uh, presē. Uh, arī attiecībās ģenerālsekretāru. Mums ir ļoti daudz institūciju Eiropas Savienībā, ko vada personāls. Mūsu pilsoņi iestājas pret to, viņi vēlas būt labāk pārstāvēt šajās institūcijās. Jūs pieminējāt arī, ka mums ir jāaizmirst viss, kas tiek rakstīts presē par ģenerālsekretāru izvēli un tā tālāk. Mans jautājums ir saistīts ar procedūru, un vai tiešām mēs varam būt pārliecināti par to, ka pēc šīs spēcīgās atlases procedūras mums atkal nevajadzēja saskarties ar to, ka ģenerālsekretārs tomēr ir francūzis. Otrakārt, eh, kolēģi jau uzdeva šo jautājumu arī Švoļskis, Gnako, Poreba, tas ir par geogrāfiskajiem principiem. Es eh, neesmu redzējusi, neredzu pašlaika, ka šis geogrāfiskais princips tiks piemērots. Uzskatu, ka arī uh, Šī izjūta par īpašumtiesībām ir būtiska. Ārējās rīcības dienestā pretējā gadījumā šī būs vēl viena institūcija, kas nebūs, nestāvēs to pilsoņiem. Es pārstāvu Latviju, mazu dalībvalsti, un viņi vēlētos redzēt savus pārstāvis šajā institūcijā. Uh, E, ja komisija būs pārāk daudz pārstāvēta šajā institūcijā, tad es gribētu teikt, ka mūsu dalībvalsts, mazās dalībvalstis nav plaši pārstāvētas komisijā, un tieši tāpēc manas, manas valsts pilsoņi uzskatīs, ka tā ir tikai vēl viena birokrātiska iestāde. Braunērs kundze vēl vēlējās uzdot jautājumu. Nē, tas ir par reglamentu. Pavisam īsi netika atbildēts jautājums attiecībā uz krīzes eh, pārvaldību un eh, īstenošanu, vai tiks ņemti darbinieki no citām dalībvalstīm, no, no, citiem, eh, no citām nodaļām, ne tikai no dalībvalstīm. Jā, uz šo jautājumu tad atbildēs atbildīgais personāls. Tagad Andrikienis kundzei vārds pārsteigums, bet mans jautājums arī ir saistīts ar eh, geogrāfisko pārstāvību. Un es gribētu likt uzsvaru tikai šo aspektu. Ja runa par eh, svarīgiem amatiem ārējās rīcības dienestā, es uzskatu, ka šī dienesta leģitimitāte ir ļoti atkarīga no adekvātas geogrāfiskās pārstāvības, tā lai būtu pārstāvēti visi reģioni visos amatos. Broka kungs ir sagatavojis dokumentu kopā ar Ferhofštāta kungu, un te ir eh, paredzētas divas alternatīvas attiecībā uz nozīmēšanas procedūru svarīgiem ārējās rīcības dienas tamatiem. Tas attiecas uz vietniekiem un arī uz delegāciju vadītājiem. Pirmais būtu sadalīt atbildības sfēras Eiropas ārējās rīcības dienestā starp padomi un komisiju. Un vēl kāds variants ir izveidot atlases komisiju, kurā būtu iekļauti pārstāvji gan no padomas, gan no komisijas. Šai komisijai vajadzētu savukārt izveidot savus atlases kritērijus. Taču principi, kas šeit ir pieminēti, ir tad, pro profesionālā pieredze, geogrāfiskā un arī dzīmumu līdzsvars. Tāpat es gribētu piebilst to, ko minējis arī Švoļskis. Mums ir vajadzīga adekvāta geogrāfiskā pārstāvība un arī vajadzētu pārstāvēt abus dzīmumus. Es ļoti augstu novērtētu Kristofersona kunga atbildi uz šo jautājumu. Paldies Andrikienes kundzei. Un pēdējais pavisam īsais komentārs. Kovačeč kungam. Priekšādētāji pavisam īsi. Tas ir par personāla statūtiem. Cik ilgs būs šis sākuma posms dip diplomātiskiem dienestam? Es neatkārtošos par eh, geogrāfisko līdzsvaru, bet eh, metode būtu izmantot 2004. Eh, gada 401. regulu. Te ir runa par uh, personāla pārstāvību no jaunajām dalībvalstīm padomē un komisijā. Vai jūs atkārtosiet to pašu, kas tika darīts 2004. gadā? Paldies Kovačeka kungam. Tagad uh, dodu vārdu Kristofersona kungam. Divas, trīs minūtes. Priekšādētāji tika uzdoti ļoti daudz jautājumu, diez vai varēšu tiem atbildēt četru minūšu laikā. Pirmkārtām par uh, point clearly has been put on the table. Par politiskajiem vietniekiem. Tas ir parādījies mūsu redzeslokā, un tas noteikti nepazudīs. Es domāju, ka tas būs viens no svarīgākajiem punktiem, par ko mēs runāsim. Kā jau Dafa kungs teica, to vajadzētu izveidot pēc iespējas ātrāk. Šī ideja ir ļoti laba, bet tajā pašā laikā tai ir arī daudz sarežģījumu. Tie ir daudzas eh, konflikta jomas. Šie konflikti būs eh, netik daudz ar padomi, kā ar komisiju. Vai tiks noteikti kaut kādi vietnieku komisāri? Kas notiks, ja šis vietnieks darbosies ar jautājumiem, kas ietilpst arī komisāra, attīstības komisāra darbības jomā. Tie ir tikai daži no jautājumiem, taču mēs esam gatavi diskusijām un eh, es, protams, nevēlos šeit minēt, ko teiks pārējās institūcijas. Andrew Dafa ieteikums par paneļu diskusijām šajā kvadrāta formātā par politisko atbildīgumu. No mūsu puses nesas, nesaskatu nekādus sarežģījumus. Esmu gatavs sākt šādas sarunas pēc iespējas ātrāk. Tad tika uzdots ļoti daudz jautājumu par uh, personālu, par geogrāfisko līdzsvaru. Centīšos atbildēt uz uh, šo jautājumu dažādajiem aspektiem. Savā personīgajā dzīvē esmu divreiz darbojies kā līguma darbinieks - 14 gadus padomu sekretariātā un 4 gadus komisijā. Un mana personīgā pieredze rāda, ka es sevi uzskatīju par pilntiesīgu kopienas amatpersonu šajā periodā. Šī doma, ka jūs kaut kā piedarat pie savas eh, dalībvalsts administrācijas, īstenībā nemaz nav patiesa, es nemaz tā neietos šajā laikā. Sistēmā, ko mēs esam iecerējuši, manuprāt, eh, šāds normāls periods darbiniekiem, kas darbosies dienestā, ir eh, astoņi gadi, tad divreiz pa četru gadu termiņam. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm tad būtu pienākums uzņemt šis, šos cilvēkus atpakaļ, ja viņi to vēlas. Tādi noteikumi ir eh, iekļauti lēmumā. Personāla statūtos eh, ir noteikts, ka tas ir izņēmums, un mm, tam vairs, dalībvalstīm vairs nav nekāda pienākuma uzņemt šos darbiniekus atpakaļ. Par geogrāfisko līdzsvaru. Šo diskusiju laikā esam daudz dzirdējuši par lielo neapmierinātību daudzu dalību valstu vidū attiecībā uz geogrāfisko personāla atlasi. Mēs zinām, ka, ja netiks nodrošināts šajā šāds līdzsvars, mēs nākotnē saskarsimies ar lielām problēmām. Mēs centīsimies izveidot konkrētus mehānismus, uh, augstā pārstāve gatavos ikgadējus ziņojumus, būs arī komitejas, kas būs atbildīgas par atlasi. Šajās uh, komitejās būs pārstāvētas arī dalībvalstis, un uh, būs iespēja arī ieteikt dažādus risinājumus augstajai pārstāvē, ja radīsies kaut kādas grūtības attiecībā ar geogrāfisko līdzsvaru par eh, sekretāru ģener, par ģenerālu sekretāru, atvainojos. Nozīmēšanas procedūra ģenerāla sekretāram ir eh, tāda pati kā pārējiem svarīgajiem amatiem. Tas nozīmē, ka būs eh, konkurss, būs atlases komiteja, būs īsais saraksts un augstā pārstāve izvēlēsies cilvēku no šī īsā saraksta. Atlases komitejā būs pārstāvi no dalību valstīm padomas sekretariāta komisijas un, protams, arī no Eiropas ārējās rīcības dienesta. Brāners kundze atvainojos, ka neatbildēju uz jūsu jautājumu par kādu. Ir pilnīgi skaidrs, ka uh, kopējā ārlietu un drošības politikā pašlaik trūkst uh, civilās kapacitātes. Mēs Mēģināsim tādu rast. Un uh, mēs ļoti labprāt šeit uzņemtu cilvēkus no komisijas. Lielas paldies, es ceru, ka atbildēju uz visiem jautājumiem. Jā, es saprotu, ka ir visādi ierobežojumi, ka nav iespējams atbildēt uz visiem jautājumiem. Sukasis kundzei vārds. Pirmām kārtām, cik tad saņems šie nacionālajie diplomāti? Kā jūs teicat, tie būs līguma darbinieki, un viņi saņems tādu algu, kas atbilst konkrētajam amatam, ko viņi ieņem. Kas notiks ar komisijas amatpersonām? Viņi tiks nodoti Eiropas ārējās rīcības dienas rīcībā, un tas nozīmē, ka viņi darbosies kā šī dienesta amatpersonas. Viņi nebūs vairs komisijā, viņi būs šajā dienestā. Vēl kāds jautājums par sākuma posmu, cik ilgu laiku tas prasīs. E, tekstā ir minēts 2013. gada 1. jūlijas. Pēdējais jautājums attiecas uz dalībvalstīm, kas nav pietiekami pārstāvētas, īpaši tās ir jaunās dalībvalstis. Ja pareizi sapratu jautājumu, tad te ir runa par to, vai ir vēlme piemērot atkāpes direktīvu 2004. gada direktīvu attiecībā uz jauno dalībvalstu personu rekrutēšanu. Cik es saprotu, jūs uzdevāt šādu veidu jautājumu. Uh, Es pagaidām nevaru paust nu, nekādu nostāju, bet eh, es domāju, ka drīzumā jūs saņemsiet atbildi. Kristofersona kungam vārds. Tika uzdots jautājums par diplomātisko imunitāti. Diplomatic immunity. Par diplomātisko imunitāti. Jā, esmu pats arī diplomāts, esmu darbojies kā diplomāts kādu laiku, un uh, te ir runa par to, ka šī imunitāte neatiecas uz uh, pilnīgi visu, ko jūs esat uh, darījuši pagātnē. Tātad, ja jums ir kaut kādas problēmas bijušas ar komisiju, tad uh, die Ziemeļkorejas uh, diplomātiskā imunitāte jūs diez vai no tā pasargās. Mums vēl palikušas maksimums piecas minūtes, lai mēs pabeigtu šo, šī diskusijas, un pēdējais tad izteiksies mūsu referents Broka kungs. Lielas paldies! Jā, man patiešām žēl, ka mēs nevaram izmantot Ziemeļkoreju, lai uh, izvairītos no soda. Tas eh, nozīmē, ka mans pēdējais glābiņš tādējādi vairs nedarbojas. Daži, daži komentāri. Es domāju, ka daudzos punktos esam saņēmuši skaidrojumus. Finanšu regulas priekšlikumā ir eh, iekļautas līdzvērtīgas pozīcijas ar komisiju attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru. Uh, Es domāju, ka mums vēl vajadzētu pārbaudīt, vai tā tas patiešām ir. Par politisko pārstāvību. Manuprāt, mēs vēl neesam saņēmuši pietiekami daudz skaidrojuma. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit panākt uh, tiešākas atbildes. Ir arī skaidri jānorāda, ka, ka mums ir jānošķir, Ko tad īsi nozīmē vienošanās starp institūcijām, kas, kur ir runa par uh, starpiestāžu nolīgumu, un uh, kur ir tās praktiskās lietas, kur mēs patiešām varam panākt šādu vienošanos starp uh, augsto pārstāvi un parlamentu. Es domāju, ka mums vajadzētu nākamo nedēļu, nedēļu nākamo nedēļu un nu mēnešu, iespējams mēnešu laikā vēlreiz izvērtīt šos jautājumus. Šķiet, ka augstā pārstāve tomēr nedarbojas šeit vienpersoniski, pretējā gadījumā mēs šeit saskartos ar ļoti daudz problēmām. Un, ja ir runa par politisko pārstāvību, tad organigrammā bija runa par diviem vietniekiem un komisāriem. Mēs īsti nezinām, kā tas notiks vēl, nekas skaidrs nav minēts, bet eh, no parlamenta puses lielāka nozīme tiks piešķirta arī uh, politiskai pārstāvībai. Mēs pievērsīsim lielu uzmanību Eštonas kundzei, un es domāju, ka mums vajadzētu rast šeit atbilstošu risinājumu. Es gribētu vēl skaidri norādīt, ka, ja runa par finanšu regulām, tad parlaments noteikti uzstās uz savām budžeta tiesībām. Kāds eh, no jums minēja, ka, protams, komisijas budžeta tiesības ir iekļautas līgumā, bet otra lieta ir prakse. Bet prakse nenosaka primarā, primārās tiesības. Un vispār tas, tās nav nekādas tiesības, un galu galā, es domāju, mums vajadzētu paļauties uz tiesībām, nevis uz praksi. Prakse var mainīties, prakse var pat varbūt vienpersoniski nu, no vienas puses mainīt. Es domāju, ka mums tomēr ir jābalstās uz tiesībām, nevis uz kaut kādu politisko žēlastību. Bene, grazie onorevole Brock. Incontro molto interessante e. Paldies visiem. Šī bija ļoti interesanta tikšanās un ļoti izglītojoša tikšanās un uh, Es ceru, ka tāda sadarbība arī turpināsies nākotnē. Paldies mūsu viesiem un deputātiem. Mūsu komitejas nākošā sanāksme notiks 14. aprīlī Briselē.